ir iekļauti šīs dienas uh, protokolā. Un nu pienākam pie, pie procedūras uh, ir uh, izdalīta darba kārtība un ETP piedāvā izslēgt no darba kārtības uh, dokumentu par Eiropas uh, investīcijām ārpus Eiropas Savienības un dod vārdu Dolokungam. Priekšādātā jūs jau zinat, kas notiek Argentīnā šobrīd, kā norisinās draudi atkal nacionalizēt IPF uzņēmumu, kā jūs zinat, tas ir akcionāru lēmums, un tāpēc ir vajadzīgs debats ar rezolūciju, jo vēlamies aizsargāt Eiropas investīcijas trešās valstīs. Un it īpaši vēlamies rēģēt uz vienpusējo lēmumu un patvaļīgo lēmumu, ko pieņēmušas Argentīnas varas iestādes. Un tāpēc mēs pieprasām, lai šīs debats notiek rīt un attiecīgi, lai tiek sagatavota rezolā, rezolūcija, pie tās mēs varam strādāt vēlāk, par to nav obligāti arī jābalso, bet tad par to mēs varam balsot vai nu ceturtdienu nu, vai kādā citā dienā. Tāda ir mūsu grupas prasība. Jūs visi dzirdējāt Dola kunga sacīto, viņš atbalsta šo pieteikumu. Un pagaidiet, vēl balsošana nav pieteikta. Saskaņā ar reglamentu man ir jājautā, vai kāds varētu vēlas izteikties pār majors Rehalodzi. Señor presidente, eh, un principio que creo que debemos de defender. Domāju, ka principā mums vajadzētu aizsargāt uh, juridisko drošību gan iek Eiropas Savienības iekšpusē, gan ārpus tās. Un tas uh, mums ir jāpatur prātā un ir jācīnās pret uh, patvarību. Šī gadījumā mēs runājam par uh, tiesību aktu, kas uh, ietekmēs uh, miljoniem nelielu akciju turētāju, un tas uh, ietekmēs Eiropas investors visā pasaulē. Tāpēc mēs uzskatām, ka šāda diskusija ir nepieciešama un būtiska. Tomēr es te nedomāju tikai par Spānijas uzņēmumiem. Es domāju par investīcijām, ko veic Eiropas uh, uzņēmumi ārpus Eiropas Savienības. Priekšsādātāji un Svobodas kungs, jūs uh, izsakāties par vai kāds ir pret šo pieteikumu? Tādā gadījumā nobalsosim. Kurš piekrīt ETP grupas pieteikumam? Pret? Atturas? Ar dažām at balsīm, kas atturas, šis pieteikums ir pieņemts par uh, Eiropas investīcijām Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienības. Termiņš tiek noteikts uh, trešdienas pēcpusdiena, rezolūcija priekšlikumiem un grozījumiem ceturtdiena pulksten 12 un grozījumi kopējiem rezolūciju priekšlikumiem ceturtdien 13. Balsošana notiks uh, piekdien 20. aprīlī. Vai kādam vēl kas sakāms par darba kārtību? Salafranks kungs, es domāju, ka mums vajadzētu pašiem sev pusist uz pleca un lepoties ar to, ka esam nolēmuši šīs debatas īstenot. Tas tiešām ir kārtīgi svarīgi. Nu, diemžēl laikam augstā pārstāvam nevarēs būt klāt, ja viņai to brīdi jātieks ar NATO pārstāvjiem. Bet nu tad tādā gadījumā mums vajadzētu uzklausīt tas, kas sakāms augstai pārstāvē par šo jautājumu jau šodien. Tas man izbrīna. Mani informēja to, ka jūsu politiskā grupa vēlas eh, panākt paši savu darbu kārtības punktu, par kuru mēs tikko lēmām. Un tāpēc eh, man izbrīna jūsu papildus eh, pieteikums. Tomēr varbūt mēs turpmākajā darbā papētīsim to tuvāk. S un D grupa ir uh, aicinājusi pārcelt Lulingas kundzes uh, ziņojumu izskatīšanu pār enerģijas produktu aplikšanas un elektrības aplikšanu ar nodokļiem. Paldies priekšsādātāju. Lulingas kundzes ziņojums ir ļoti labs un uh, vērtīgs ziņojums, tomēr pašlaik pastāv risks, ka to, to varētu pārprast. Šeit ir runa par nodokļu sistēmas ekoloģizāciju par uh, nodokļu komponenta CO2 iekļaušanu benzīnam un dīzelim. Un pašlaik uh, rodas risks, ka šis ziņojums varētu virzīties uz to, ka kļūs dārgāka dīzeļdegviela, un tas ir nepiedodami īpaši šajā situācijā, ka degviela ir tik dārga, un kā jau sacīts, uh, mēs aicinām pārcelt uh, šī ziņojuma skatīšanu uz vēlāku laiku. Varbūt uh, tur ir daži formulējumi, kas ir pārāk izplodoši, proti par to, ka dīzeļcenu celšanos ir iespējams kompensēt. Un, uh, mūsu kopējās ekoloģiskās apziņas un orientācijas vārdā aicinātu pārcelt šī ziņojuma skatīšanu. Un tāpēc es esmu izteicis šādu priekšlikumu. Saprotu, ka Lulingas kundze ir noskaņota skeptiski, tomēr domāju, ka šī ziņojuma autonomās interesēs būtu eh, tas, ka mēs panāktu labākus formulējumus, ko varētu iesniegt šim parlamentam. Liels paldies! Vispirms eh, gribētu dot vārdu Lamsdorf kungam. Jā, es atbalstu Svobodas eh, kunga priekšlikumu uh, pārcelt šī ziņojuma skatīšanu, tas vēl nav tik pietiekami labi izstrādāts, ka par to ir vajadzīgas diskusijas, ir skaidrs, ka dīzeļdegvielas cena ir cēlusies un mūsu autovadītājiem un rūpniecībai šāda veida politiskie signāli nav vajadzīgi, tāpēc uzskatu, ka būtu tur nepieciešams turpināt diskusijas par šo ziņojumu un pretrunīgākos punktus eh, skatīt nākamajā plenāra sesijā. Kas vēlas izteikties pret Lūlingas konzulots? Priekšsādātāji. Es gribēju jums teikt, ka es neredzu nekādu objektīvu iemeslu, lai šāda veida prasību izpildītu. Šī prasība nāk no sociālistu grupas. Jūs jau zināt, priekšādātāji, ka pagājušajā svētdienā Sarkozī kungs organizēja sanāksmi Un tad viņš eh, bild šāds vārdus, tikai nebīstieties, nebaidieties. Un tieši tāpat kā Sarkozī kungs, arī es neesmu pārliecināta, ka es uzvarēšu šajā kaujā, bet ne, nebaidos, ne, baidu manī nav. Un gribēju jums teikt, ka konsultācijas, ko organizējām, visā parlamentā par šo direktīvas projektu un priekšlikumu, kas nāk no komisijas puses, e, jau rīt no 2011. gada 29. aprīļa esam tūkstošiem simtiem reižu komitejās par šo priekšlikumu sprieduši un runājuši. Man ziņojums tika pieņems 29. februārī. Un šobrīd ir 20. aprīlis gandrīz jau. Un tāpēc es domāju, ka šī ziņojuma apspriešanas palikšana uz vēlāku laiku nav nekam labam, viss nekalpos. Liemesli, protams, ir skaidri tieši tā kā Svobodas kunga. Nav tā, kā saka Svobodas kunga. Nē, šī situācija nav pārprotama, un arī liberāļi ir eh, skaidri pauduši atbalstu eh, par eh, šo ziņojumu arī sociālisti. Un, protams, ka komitejā es balsojumā zaudēju tomēr Pašlaik ir saņemts priekšlikums eh, balsot pret šo ziņojumu, un eh, šī proporcionalitāte netiek paldies, Lulingas kundze tiek pārtraukta. Es tikai gribēju pateikt to vāciski, saka Lulingas kundze, lai kolēģi to saprastu, ka uh, viņu argumenti nav skā, nav akceptējami. Un šajā situācijā, viņi saka, ka šajā situācijā nevajag dot šādu signālu, tomēr viņi to ir devuši komitejā. Un tāpēc priekšādātāji es teiktu, ka ir pienācis laiks, kad piet, pietiek runāt un piet, galvenais ķerties pie darbiem. Es domāju, ka mums ir jau šonadēļ pat par šo ziņojumu jāizdara savs lēmums. Lulingas kundze, es, mēs jau tāpat būtu jūs sapratuši, nedomāju, ka tā ir valodas problēma. Bet uh, nobalsosim par Svobodas uh, kol, uh, priekšlikumu. Kurš ir pār? Es tā gīgan. Pret? Ai, klap, tas mēs var čekat. Jā, pārbauda šķiet būs. Sākam balsot. Die haben alle abgestimmt. Vai visi ir nobalsojuši? Jautāju vēlreiz, vai visi ir nobalsojuši? Jā, tādā gadījumā beidzam balsot. Der Antrag ist abgelehnt. Damit Pieteikums ir noraidīts. Tādējādi šis ziņojums. Paliek darba kārtībā. Tieši tā. Nē, nē, die Vorlage war richtig, Herr. Jā, Langens, lūdzu nomierinieties. Gue grupas priekšlikums rezolūcijai pār PDR ar ASV. Tas par to balsošana notiks tieši Pirms uh, balsošanas par Intfeldu kundzes ziņojumu, par Kāčmareka kunga ziņojumu, par ārējās palīdzības ietekmi, uh, šeit tiek noteikts uh, termiņš uh, grozījuma iesniegšanai. Eh, ko var darīt vainas ziņojuma autors vai 76 deputāti, un tas tiek noteikts uh, trešdien, 18. aprīlis 12.00. Eh, Līdz ar to darba kārtība ir skaidra. Un pašlaik gribēju pieteikt Hauita kunga ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Vispirms uh, Par to došu vārdu augstajai pārstāvē un komisijas viceprezidentei Eštons kundzei. Lady Ashton, your, that's your uh,